faut que ça s'arrête. يتفكك تحت ثقل الإبادة. Tenemos que tener libertad. Боролись, боролись за свою свободу. The fear of the power of the white man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 do Centro de Poder Democrático. Cargos electos no nacionalistas son asesinados. A sustained dialogue of tolerance. Andrei Saharov al pueblo de Cuba. The situation is all the more tragic. На свободную, нецензурированную. It has to be reformed and it has to be reviewed. Эта премия так само молодых лидеров. Gives me the opportunity to speak to you. 状态，就说警察围困的状态。В Чечне, вообще на Северном Кавказе,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 Priekšsēdētājs. Grazie. Ho il piacere di dare il benvenuto. Paldies. Tagad es vēlos sveikt eh, Žuhar Ilham kundzi, Ilham Tohtī kunga meitu, kas ir šeit, lai pārstāvētu savu tēvu šodien. 2019. gada Saharova uh, domas brīvības uh, balvas piešķiršanas ceremonijā. Es arī vēlos sveikt uh, finālistus, šī gada finālistus. Saharova balvas. Um, piešķiršanai, ko ievēlēja Eiropas uh, parlaments un kas uh, sēž diplomātiskajā galerijā. Tad, tad uh, Monika, mums ir mūsu vidū ir kolēģi no Brazīlijas, kas cīnās par Amazonas mežu saglabāšanu. Mūsu vidū ir Monika Beničio, kas pārstāv viņa mirušo partneri Marielu Franko, ko noslepkavoja 18. gada martā. Uh, mums pievienojās arī Klodelis Silva dos Santos. Parlamentā ir ieradies arī Paksons Metuktīrē, kas pārstāv viņam vecstāvu Virsaiti Raunī. Un uh, mums uh, ir arī Atjaunotāju grupa, The Restorers, jauniešu grupa no Kenijas, kas izmanto tehnoloģiju, lai palīdzētu sievietēm, lai apkarotu sieviešu ģentāliju apgreizīšanu. Viņu sauc Stacy Ovino, Cynthia Otieno, Purity Uma un Makrin Onjango. Laipni lūdzam! Eiropas parlamenta vārdā vēlos pateikties par ierašanos visiem. Es vēlos uzteikt jūsu drosmi un jūsu apņemšanos. Un, protams, mēs uh, sekosim līdz jūsu aktivitātēm nākotnē. Pirms uh, turpinot vēlos aicināt jūs noskatīties nelielu video par šī gada laureātu Ilham Tohtīkungu.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 Signore e signori, care colleghe, cari colleghi, oggi assegniamo il premio. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, mēs šodien piešķiram Saharova balvu, piešķiram balvu Ilhamam Tohti. Viņš uh, nav uh, šodien šeit zālē. No 2014. gada viņš ir ieslodzīts un viņš maksā ļoti augstu cenu par uh, savām domām. Viņš ir uh, iedvesmojošs piemērs mums. Un šodien uh, es uh, vēlos uh, teikt uh, pāris vārdus uh, viņa meitai Džefher. Uh, Ilhamai, kas ir ieradusies šeit eh, pie mums. Mēs šeit demokrātijas eh, namā varam uzklausīt eh, to balsis, kas viņu zemēs netiek uzklausīta, un Saharova balva ir iespēja parlamentam kļūt par to ideju paudēju un tos brīvās domas paudēju visu citu vārdā. Tā ir ārkārtīgi nozīmīga brīvība un daudziem cilvēkiem tā aizvien vēl ir bīstama brīvība. Es esmu ļoti gandrīts, ka varu šo balvu pasniegt profesoram Ilhamam Tohtī. Viņa cīņa ir vērsta uz appusēju izpratni, kultūras daudzveidību, izlīgumu, un tieši tās ir vērtības, kas ir Eiropas uzbūves projekta pamatā. Profesors Tohti, tā ir balss, kas mūsus visus aicina izlīgumam un virzībā uz priekšu. Viņš ir cīnījies par cilvēktiesībām, viņš ir cīnījies par uiguru tautas tiesībām Ķīnā ar mērķi uzlabot viņu dzīves apstākļus uiguri aizvien kļūst par dažādu represiju upuriem gan kultūras, politiskā un arī tīri fiziskā ziņā. Kopš 2017. gada vairāk nekā miljons uigūru tiek aizturēti dažādās aizturēšanas nominēs, kurās viņiem um, liek atteikties no viņu e, etniskās piedarības un reliģiskās pārliecības. Šī tauta ir liela tauta ar skaidru identitāti, ar gadsimtu ilgu vēsturi. Un tās ir laiks, kurā šī tauta ir attīstījusi kultūru, kuru ir saglabājama. Ilhams Tohti ar savu cīņu ir devis iespēju uzklausīt šo cīņu un šo tautu. Viņš ir cietumā, bet viņa balss šodien izskan kopā ar viņa meitas balsi un daudzu citu uiguru balsu. Vairāk nekā 20 gadus viņš visu uh, laiku ne. Uh, uh pie kuras uh, strādā, lai uh, rastu sapratni starp uiguriem un citām Ķīnas tautām. Neskatoties uz to, viņam piesprieda mūža iz, e, ieslodzījumu. Apsūdzējums bija separātisms, Eiropas parlaments prasa viņa atbrīvošanu nekavējoties un tūlīt pat. Sual... Viņa cīņa un visas tās ciešanas, ko viņš iztur, atgādina, ka mums ir jācīnās par uh, gara brīvība, tās ir pamattiesības, kas uh, dažkārt pat prasa cilvēku dzīvības. Es gribētu kopā ar jums uh, visiem vērsties uh, pie citiem Sahara balvas uh, laureātiem, arī pie tiem, kas pat laban ir uh, cietumos un pret kuriem tiek vērstas represijas tādēļ, ka viņi aizstāv cilvēktiesības un pamatiesības. Un gluži vienkārši arī gluži vienkārši tādēļ, ka viņiem ir piešķirda uh, Saharova uh, balsa. Raifas Badāvī, Damas de Blanko, Tore, arī Venecuēlas uh, pārstāvji un tāpat arī uh, visi tie, kas ir aizturēti. Tādēļ aicinam augsto pārstāvi visus tos pasākumus īstenot, diskutējot ar attiecīgajām valstīm, lai panāktu Saharova balvas laureātu atbrīvošanu un represiju pārtraukšanu. Un tas arī ir sakāms. Uh, mūsu valdībām, Eiropas Savienībā, tad, kad tiek attiecīgi ar šīm valstīm vestas divpusējās sarunas. Ir jāaizstāv cilvēktiesības, cilvēku brīvība. Šodien mums vajadzētu piedzīvot svētku dienu, svinot šīs brīvības, taču šodien ir arī bēdīga diena, jo šis laureāts saņēmēja krēsls šeit priekšā ir nav aizpildīts, un mēs ceram, ka Ilhams Totī tiks atbrīvots. Mūsu domas ir ar viņu, ar viņa ģimenu, un uh, visiem, kas uh, viņam apkārt. Viņa meita, Džefher Ilham, ir pagodinājusi mūs ar savu klātbūtni un došu uh, tūlīt pat viņai vārdu. Lūdzu. Assalamualaikum. Miers ar jums! Es vēlētos pateikties Eiropas parlamentam un visiem tiem, kuri manam tēvam piešķīra Saharova balvu par domas brīvību. Jūs esat augstu novērtējuši ne tikai mana tēva darbu un viņa cīņu, bet jūs esat Eiropas Savienības un arī visas pārējās pasaules uzmanību pievērsuši pārāk pāri par viena miljona uiguru ciešanām, kuri ir samesti koncentrācijas nometnēs uiguru reģionā. Paldies jums! Man ir ļoti liels gods šodien uzstāties Eiropas parlamenta priekšā un mana tēva vārdā saņemt Saharova balvu. Es esmu pateicīga par šo iespēju jums izstāstīt uiguru stāstu, jo uiguru paši to nespēja, un arī mans tēvs šobrīd ir apklusināts. Uh, Godīgi runājot, es nezinu, kur mans tēvs šobrīd atrodas. 17. 17. gadā pēdējo reizi mēs ko dzirdējām par viņa atrašanos un to, kā viņam klājas. Toreiz viņš atradās Urumkī augsta ieslodzījuma tiesumā. Cietumā. Es pēdējo reizi savu tēvu redzēju 13. gadā, kad mūs nošķīra vienu no otra Beidžinas lidostā. Mēs vēlējāmies doties uz Indiānas eh, universitāti, bet viņu todien apcietināja. Todien, kad mēs abi stāvējām, lai iziet muitas kontroli, mūs abus izrāva no rindas, un man piedāvāja vai nu doties vienai pašai uz Ameriku, vai arī palikt kopā ar tēvu un doties cietumā. Mans tēvs vienkārši man pavēlēja doties uz Ameriku. Viņš man teica, nebaidies, Neparādi viņiem, ka uiguru meitenes ir vājas, neraudi. Šodien es Strasbūrā uzstājos jūsu priekšā, bet es iestājos par uiguru cīņu. Pateicoties tam, ka es toreiz aizbraucu uz Ameriku, es šoreiz varu ierasties un stāvēt jūsu priekšā, bet mans tēvs, kur toreiz izrāva no muitas eh, kontrolas rindas, tika sists, ieslodzīts cietumā un apklusināts. Ir e, grūti zināt, kā šobrīd izskatās mans tēvs. Es atceros viņu kā bērns, kad viņš e, sēdēja manā guļamistabā, sēdēja uz manas gultas. Tikai tāpēc, lai būtu kopā ar mani vakaros, viņš strādāja pie uiguru mājaslapas. Viņš eh, ticēja, ka, ja ir problēma, tad problēma ir jāatrisina. Tieši tāpat kā, ja kādā drēbē audumā ir caurums, tas ir jāizšuj. Pretējā gadījumā tas tikai dils lielāks. Un tā viņš mēģināja risināt problēmu. Tātad es eh, sūdzējos, ka viņš pārāk daudz strādā uiguru labā, un tad viņš eh, atnāca uz manu guļamistabu, un mēs strādājām kopā. Es pie saviem mājas darbiem, un viņš pie uiguru mājas lapas. Bieži vien es pamodos no tausteņa klikšķēšanas un eh, pat četros no rīta viņš strādāja pie Uiguru mājaslapas eh, Uiguru bizes. Es eh, tīņa vecumā nekādi nesapratu, kāpēc mans tēvs atteicās no ļoti labi apmaksāta darba un kļuva nabadzīgs, gala beigās nonāca cietumā tikai uiguru lietas dēļ. Uh, Es atceros, ka bija laika, kad mēs varējām nopirkt tirgu veselu jēru, halal jēru, dalīties ar mūsu kaimiņiem un visi kopā svinēt. Kad viņš sāk iestāties par uiguru lietu, mēs par jēriem varējām aizmirst, mums tam nebija naudas. Viņš iestājās un visu savu naudu deva uiguru mātēm, uiguru bērniem, nabadzīgajiem. Viņš nopirka pats par savu naudu serveri Amerikas Savienotajās valstīs, lai izveidotu uiguru mājaslapu. Mans tēvs nebaidījās būt nabaks, ja vien viņš varēja cīnīties par lietu, kas bija viņas dzīves uzdevums. Viņš vienmēr iestājās par miermīlīgu dialogu. Viņš vienmēr iestājās par to, ka ir jāveido saprašanās starp Ķīnas valdību un uiguriem, kas dzīvo Ķīnas eh, rietumos. Pēc viņa domām, uiguriem nebija pat pamatiesību, nebija tiesību ticēt, Nav tiesība iet dievnamā un nav tiesības domāt. Manam tēvam risinājums arī šeit bija vienkāršs - diskutēt, runāt, vienoties ar Ķīnas varas iestādēm par uiguru tiesībām, konstruktīvā veidā, bez vardarbības, bet eh, uz šādu dialogu Ķīnas varas iestādes neparakstījās. Viņus neinteresēja, ka Uiguru reģionā samelst problēmas, viņus neinteresēja nekas. Mans tēvs, kurš iestājās par miermīlīgu risinājumu, par to, lai Uiguriem būtu harmoniska un laba dzīve, Ķīnas varas iestādes viņu pasludināja par separātistu un iemeta vieninieka kamat, kamerā. Ķīnas varas iestādes vēlas kontrolēt tik visu, bet vai viņiem tas izdosies? Redzēsim, bet šobrīd Uiguriem nav brīvības lielajā Ķīnā. Nav brīvības skolā, nav brīvības publiskajā telpā, pat privātās telpās tādas nav. Manu tēvu ķīnieši ir pasludinājuši par ekstrēmistisku separātistu. Un tieši viņam uzliekot šo ekstrēmisma marķējumu, Tāpat arī miljoniem citu uiguru tāds ir piekabināts, un šie cilvēki ir samesti koncentrācijas nometnēs. Šīs pāraudzināšanas nometnes, kā e, ķīnieši to sauc, ir patiesībā koncentrācijas nometnes. Vēsture atkārtojās. Uh, Tas eh, ir noticis jau iepriekš, tas notiek joprojām. Šos cilvēkus eh, ķīnieši pasludina par ekstrēmistiem un pasludina par to, ka šajās nometnēs viņiem tiek mācītas jaunas prasmes, bet Ķīnas eh, varas iestādes ekstrēmismu izmanto kā argumentu, lai šķeltu ģimenes, lai nogalinātu cilvēkus, lai izsakotu uigurs kā Ķīnas iekšienē, tā arī ārpus tās robežām. Pat manā mājā, Vašingtonas centrā, mans telefons un mans kompjūters bieži vien e, ir hakeru uzbrukumu hakeru uzbrukuma mērķis. Man bieži jautā, vai man nav bail. Ir man bail. Bieži es naktī pamožos augstos sviedros, un es pat šobrīd uztraucos par to, vai manis šeit teiktais nenodarīs pāri manai ģimenei Ķīnā. Es esmu nervoza šodien. Uh, Es domāju, ka arī mans tēvs baidījās. Bet, kad viņš saprata, ka jāiestājas par uiguriem, viņam neeksistē nekas cits kā tikai cīņa par labāku nākotni uiguriem. Šodien es šeit runāju tāpēc, ka vēlos atbalstīt savu tēvu. Griežos pie jums ar lūgumu, vai jūs raugāties uz situāciju tāpat kā Ķīnas varas iestādes? Ja nē, tad lūdzu meklēsim risinājumu kopā. Jums ir vara, jums ir iespēja ietekmēt. Godātie parlamenta deputāti, izmantojiet likumus, lai runātu ar Ķīnas varas iestādēm. Uzņēmēji, nepērkiet neko, kas ir radīts šajās koncentrācijas nometnēs. Uh, akadēmiskās aprindas, pētiet situāciju, kāda ir Uiguros. Nevalstiskās organizācijas iestājieties par cilvēktiesībām Uiguriem un citiem. Studenti, mācieties, mācieties izprast un vienmēr cenšieties pēc patiesības un taisnības. Runa neiet tikai par Ķīnu, runa iet par cilvēktiesībām. Es īpaši vēlētos pateikties mana tēva studentiem, kuri arī saņēma gadiem ilgus cietumsodus par to, ka viņi iestājās par mana tēva lietu, par mūsu kopīgo lietu. Šajās koncentrācijas nometnēs sēž ne tikai uiguri, arī kazahi, uzbeki, kirgīzi, cilvēktiesību aktīvisti tiek iemesti, cilv, iemesti cietumos tikai tāpēc, ka viņi iestājas par cilvēka cienīgu dzīvi, ne tikai sev, bet arī citiem. Pie tam arī Ķīnas kristīgā kopiena šobrīd cieš, arī viņiem tiek liektas pamatbrīvības. Mans tēvs cīnījās par pasauli, kurā dažādas tautas un atšķirīgi cilvēki runātu vienā valodā vai vismaz mēģinātu saprast viens otru. Mans tēvs šodien nevar saņemt Saharova balvu, bet mēs varam pievērst pasaules uzmanību Uiguru cīņai. Mēs vienmēr esam iestājušies par celošu spēku un nevis par graujošu spēku. Mariela Franko, Šifraunī un Silvadu Santus arī viņi cīņā par eh, tropisko mežu saglabāšanu iestājas par cilvēktiesībām, un šī aplausa ir veltīta arī viņiem. Incredible... Šie drosmīgie cilvēki, mums par viņiem ir jāiestājas. Mums viņi ir jāatbalsta. Un visbeidzot, es nezinu, kur šobrīd ir mans tēvs, kur viņš atrodas, bet es ticu, ka viņš ir dzīves. Es ticu, ka viņš zina, ka viņam ir piešķirta Saharova balva. Es ticu, ka mans tēvs, kurš strādāja uz manas gultas Uiguru labā, piedzīvos brīdi, kad Uiguri savas tiesības piedzīvos. Paldies! La seduta ir ripresa. Onorevole Džambaski, chiede la parola? Atsākam darbu. Vai kāds vēlas izteikties par reglamentu? Džambaska kungs, par iekšsēdētājiem. Ja es vēlos izteikties saskaņā ar 195. reglamentu punktu, kā Vlada kungs darīja vakar. Uh, vēlos teikt Ertuga kungam, Delī Uh, kungam, kas jutās aizvainoti ar to, ko es teicu. Viņa vēlējās atvainošanos no manis. Labi, tā nav problēma. Uh, atvainošos, esmu no Bulgārijas, no Ziemeļmaķedonijas, uh, esmu daļa arī no Turcijas, un nav nekāds problēmas, ja mani nosauc par Bulgāru no Ziemeļmaķedonijas. Man ar to nav problēma, bet ja kolēģi ir jūtas aizvainoti, uh, Es atvainošos, bet tomēr mobilitātes pakotni ir skandalozi. Mēs runājam par kravas mašīnām, kas piesārņo gaisu, par, mēs runājam par pseidosociālistiem, kas atņem darba vietas, kas turpina tirzniecības attiecības ar Krieviju. Un varbūt es arī tagad jūtos aizvainots un vēlos, lai man atvainojas. Paldies, tagad mēs atsāksim darbu. Notiks uh, Eiropas ombuda vēlēšana otrā kārta. Delī kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Nu, nedaudz palabošu to, ka, kas te izskanēja. Var nepiekrist mobilitātes pakotnei kas, godīgi sakot, nav jūsu personīgā uh, pozīcija, bet es esmu transporta komitejas priekšsēdētāja. Es strādāju parlamentā uh, kopīgi ar kolēģi Ismailu Ertugu. Es nevaru pieņemt to, kā apzīmējat uh, mani un uh, atsaucāties uz manu izcelsmi. Tā, tas bija rasistiski. Mm un es uh, to nevaru pieņemt un nepieņemšu nekad. Es cīnīšos uh, līdz galam, lai uh, šāda rīcība tiktu nosodīta, īpaši šajā parlamentā. Jā, paldies, paldies priekšsēdētāji Dalī. Adesso passiamo all'elezione del mediatore europeo al secondo turno. Un tagad gan turpināsim ar Eiropas ombudu ievēlēšanas otro kārtu saskaņā ar 231. reglamenta pantu. Sākumā pārbaudīsim, vai zālē ir uh, kvorums, lai turpinātu šo procedūru. Tā nosaka reglaments, tad mums jāpārbauda, cik uh, deputātu ir klāt zālēm. Es atgādinu, ka Nils Mūžnieks atsauca savu kandidatūru. Tātad sarakstā palikuši Giuseppe Fortunato, Giulia Lafranca, Emīlija Reilija un Cecīlija Vikstrēma. Un tagad pārbaudīsim, cik deputātu ir klāt. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un mēs redzam, ka. Uh, Kvorums uh, var tikt konstatēts, un mēs varam turpināt. Es atgādinu saskaņā ar 1031. Uh, reglamenta panta 6. punktu. Šis ir aizklāts balsojums. Uh, uzvarētājiem jāsaņem balsu vairākums, atturēšanos neuzskata par derīgu nodotu balsu un saskaņā ar 1031. panta 7 punktu. Pirms eh, sākt eh, balsot, jāpārliecinās, ka mums ir kvorums. Un tas nozīmē, ka zālē jābūt vismaz 374 deputātiem. Mēs tikko pārliecinājāmies, ka tas tā ir. Mēs eh, esam veikuši šo pārbaudi un tagad varam balsot par ombuda kandidātu. Daram tieši tā kā vakar. Jums ir kandidātu uzvārdu sāraksts, jums pie uh, uzvārda, ko vēlaties atbalstīt, jāpieliek plusiņš, jānospiež poga tikai vienu reizi. Sākam balsot! Jetzt geht's.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 absolūtis vairākums eh, pieprasa 320 balses. Tagad Rēlē kundze 231 balss, Lafranka 251 balss, Fortunato 58 balses, uh, Vikstrēma 68, 38 balses. Līdz ar to nevienam kandidātam nav balsu skaita, kas būtu nepieciešams, lai uzvarētu šajā kārtā. Uh, Un tā kā nevaram to konstatēt, mēs turpināsim ar trešo kārtu, kurā piedalīsies divi kandidāti, kas ieguva visvairāk balsu otrajā kārtā. Tātad tās būtu Reilies kundze un Lafrankas kundze. tikai pāris sekundes, lai ielādētu kandidātu vārdus datorā. Ecco, siamo pronti. Allora, al ballottaggio la Frank. Tagad viss ir kārtībā. La Frankas kundze, Orēlijas kundze turpina piedalīties mm, vēlēšanās. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tātad nobalso 694 de, 694 deputāti. Nederīgas uh, balsis 94, tātad 600 deputāti nobalsoja. Lafrankas kundze ir 280 balsis. Uh, un Orēlijas kundzei ir 320 balsis. Tātad pēc trešās uh, kārtas Orēlijas uh, kundze var tikt mm, pasludināta par ievēlēto ombudi. Es viņu apsveicu ar šo amatu. Eh, komisārs Hogans tagad vēlas izteikties. Priekšsēdētāji, cienījām ar Ēlies kundzi, no visas sirds apsveicu jūs ievēlēšanu šodien ļoti, ļoti iespaidīgs, uh, eh, uh, eh, uh, uzt, uz, pateicības žests no parlamenta. Parlaments atzīst arī jūsu nopelnus. Eh, Eiropas iestāžu institūciju arhitektūrā kopš eh, jūsu. Eh, kopš tā ombuda visu pirmās ievēlēšanas šī samats pavada Eiropas Savienības administrāciju, to veidojot labāku, caurspīdīgāku, efektīvāku. Un līdz šim um, cilvēki varbūt um, to tik ļoti neapzinās, bet uh, tiešām uh, komisija pieņemot lēmumus. Uh, Se vairāk par 70% gadījumu vadās pēc ombuda sniegtajām rekomendācijām. Ombuda sadarbība, sadarbība ar ombudu mums ir ārkārtīgi svarīga. Un mēs uh, tieši tāpat vēlamies šo sadarbību turpināt uh, ar jums uh, plašākas sabiedrības interesēs, mūsu pilsoņu interesēs. Mēs visi esam ieinteres, ieinteresēti tajā, uh, Uh, lai pilsoņi zinātu, ja viņam ir problēmas, viņi var mums uzticēties un ir cilvēks, kas gatavs viņus uzklausīt un darīt visu uh, viņa labā. Tātad, Rēlēs kundze, lai jums veicas jūsu turpmākajā darbā un ceram uz konstruktīvu sadarbību. Lielas paldies, liels paldies uh, komisāram Hoganam un lai tiešām veicas turpmākos darbos ievēlētājai. Ja ombudei. Wir setzen die Abstimmung fort. Un... Tagad mēs turpinām balsošanu. Un skatīsim finanšu disciplīnas uh, ziņojumu no 2021. finanšu gada un elastīgumu starp pīlāriem 2020. kalendārajā gadā. Uh, tās ir Linca ziņojums. Uh, sākam uh, personāla balsojumu. Beidzam balsot. Ir pieņemts. Eiropas parlamenta pirmais lasījums līdz ar to ir noslēgts. Tagad um, nākamais uh, ziņojums uh, par uh, partneru nolīgumu starp Eiropas Savienību un Gambijas republiku un um, tā īstenošanas protokolu Kārmen Avram ieteikums personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Tagad iebildumu izteikšana saskaņā ar 112. pantu. Arī šeit um, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad skatīsim Eiropas patvēruma atbalsta bīroja 2017. gada finanšu gada pārskatu apstiprināšanas lēmuma priekšlikums. Lūdzu, ar um, paceļot roku nobalsot jā, un tagad uh, tāpat parādīt nē. Tagad, kurš atturas, lēmuma priekšlikums tiek pieņemts. Tagad um, Foto Hanna. Tātad piecu frakciju priekšlikums, publiska diskriminācija un naida runa, kas vērsts pret LGBTI personām, to starp LGBTI brīvas zonas. Pirmais balsojums būs par trešo paragrāfu, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa. Paceļot rokas, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paragrāfs 6. 11. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir 8. paragrāfs grozījums numur 2. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais 12. paragrāfs, 4. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais. Uh, 12. paragrāfs 4. grozījums. Ceturtais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 15. paragrāfs divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts otrā daļa par kas pret kas atturas pieņemts nākamais ir uh, astotais grozījums kas par kas pret kas atturas pieņemts paragrāfs 20 oriģinālais teksts personāla balsojums Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. paragrāfs 12. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir uh, piektais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Grozījums numur 6, kas par pret atturas pieņemts. 16. Uh, citāts oriģināla teksts Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir grozījums numur 9 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais apsvērums D. Kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. Apsvērums N. Grozījums 1. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 13. Kas par? Pret atturas pieņemts. Apsvarums O grozījums 10. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 14. Kas par? Pret. Apturas. Pieņemts. Apsvērums B grozījums numur 7. Pret. Atturas. Pieņemts. Rezolūcijas balsojums kopumā, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Četrsimt sešdesmit trīs pār. Pieņemts. Nākamais būs. Par reglamentu. Kolēģis vēlas uzstāties, lūdzu, kolēģi. Vai B apsvērums personāla balsojumā netika izlaists, lūdzu? Nā. Nē, es īsti tā teiktu. Nē. Iepriekšējais teksts tika pieņemts, tādēļ šis balsojums atkrita. Tagad nākamais balsojums būs BEPS 2.0 - taisnīga nodokļu politika digitalizētā un globalizētā ekonomikā. Grozījums numur viens - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais paragrāfs personāla balsojums. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 11, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Grozījums paragrāfs 9, pirmā daļa, kas par, kas pret, kas atturas, pieņemts. Otrā daļa - personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 8 par. Kas pret? Kas atturas? Noraidīts. Grozījums 5D par 12. paragrāfu personāla balsojums kas par, saka priekšsēdēs. Personāla balsojums uh, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to nākamais ir grozījums numur 12 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 13. Kas par? Kas pret? A, kas atturas? Noraidīts. Grozījums numur 9. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts Noraidīts. 23. paragrāfs, oriģināla teksts, personāla balsojums. Kas pārsaka priekšstādājs? Tagad uh, sākam balsot. Skišlaus. Beidzam balsot. Pieņemts. Grūzījums numur divi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 14 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tagad uh, oriģināla teksts divās daļās. Pirmā daļa, kas par? pret atturas pieņemts otrā daļa par pret atturas noraidīts 34. paragrāfs oriģināla teksts kas par kas pret atturas pieņemts grozījums numur 3 personāla balsojums sākam balsot Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 6 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 7 - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts - personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. paragrāfs personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir grozījums numur 15, kas par kas pret atturas pieņemts. 42. paragrāfs ir pilnīgi skaidrs. 42. paragrāfs sākotnējais teksts pirmā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. paragrāfs sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 4 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numur 16, kas par? Paceļot roku. Kas pret? Kas atturs noraidīts. Grozījums numur 17, kas par? Pret. Atturas noraidīts. Grozījums numur 10 divās daļās personāla balsojumos. Pirmā daļa personālajums balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad uh, noslēdzošais uh, balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies. Nākamais Maltā tiesiskums pēc pēdējās informācijas saistībā ar Dafnes Garonas Galicijas noslapkavošanu 8. paragrāfs personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur viens, kas par pret atturas pieņemts. Apsvarums B divās daļās pirmā daļa, kas par, kas pret, kas atturas pieņemts, otrā daļa, kas par, kas pret